Savienības augstās pārstāvis ārlietās un drošībās politikas jautājumos augstās pārstāvis komisijas priekšsēdētājs vietnieces paziņojums par Kirgistānu. Uh, much, Paldies, priekšsēdētāji. Man ir prieks, ka man ir šī iespēja uzstāties par Kirgisānu. Kā jūs zināt, tad situācija ir ļoti saspīlēta. Kirgīzistāna ir pievērsusi politiķu un mēdīju uzmanību. Es esmu sekojis notikuma atties, attīstībā no paša sākuma un nākus klajā 7. un 8. aprīlī ar uh, paziņojumiem nosūtīju delegāciju kuru vadīja Piemrēla, un mēs saglabājam ļoti tūs kontakts visu vizītes laikā. Uh, Koordinēta ECO, ANO un ES sanāksme notika Bičkekā. Mēs turpināsim šo sadarbību līdz pat krīzes beigām. Vakar es runāju ar Kazahijas ārlietu ministru, kas šodien apmeklē Biškeku un ECO štābu un ir nosītījis man ziņu, ka viņš savus uzdevumus ir veicis. Prezidenta atkāpšanās balstoties uz 50. pantu, kas balstīt uz pašreizējo konstitūciju un viņa aizbraukšanu no valsts, šķiet e, ir cerības, ka samazinās politisko spriedzi, bet taču tās nav beigas un mums vēl ir darbs priekšā. Mums ir jānodrošina stabilitāte un sabiedriskā kārtība un uh, lai gan visumā situācija ir mierīgāka, turpinās vardarbība. Vakar pieci cilvēki dažādos nemieros Biškēkas pievārtē tika uh, ir gājuši bojā. Ir jāatjauno tiesiskums un kārtība, pilsoņi un uzņēmumi. Uh, tiem ir jānodrošina spēja turpināt savu darbu, taču viņiem ir bail par savu uh, dzīvību. Tālāk uh, jautājums par pagaidu valdības leģitimitāti. Uh, Eh, Bakīrs gan ir eh, oficiāli atkāpies, taču eh, pagaidu valdībai ir jānāk klajā ar plānu, kā atgriezties pie konstitucionālas kārtības un tiesiskuma. Visumā šāda ceļu kārta ir izziņota un iesniegta referendumam un ir jānotur prezidenta un parlamenta vēlēšanas. Mēs labprāt redzētu šādu plānu. Mums ir svarīgi, lai konstitucionālais eh, process būtu iesaistošs un pārstāvniecisks. Visu etnisko grupu un partiju pārstāvjiem ir jāspēj dot ieguldījums jaunās konstitūcijas projekta veidošanā, pirms tas tiek nodots referendu, nobalsošanai referendumā. Un cerams, ka tuvākajās dienās apstiprināsies pozitīva informācija. Pirmdien es to apsverežu ar ārlietu ministriem Luksemburgā. Ja pagaidu valdība būs gatava atgriezties eh, pie leģitimitātes un atgriezties starptautiskajā ģimenē, tad eh, tev ir cerība saņemt tehnisko, finansiālo un tehnisko atbalstu. Mēs ceram, ka tiks modernizēts arī vēlēšana likums. Pagājušā gada prezidenta vēlēšanas parādīja, ka ir daudz uzlabojumu nepieciešama. Kopā ar ECO mēs strādāsim pie vēlēšana procesa uzlabošanas un pie novērošanas iespējām. Mēs darīsim visu, lai palīdzētu Kirgīzijas tautai veidot demokrātiskāku un modernāku sabiedrību. Uh, Materiālā sabiedrība ir ļoti, eh, palīdzība ir ļoti mm, būtiska un mums ir jāpalīdz risināt humānos eh, situācijas, kādas varētu būt radušās. Un līdz ar to ANO attīstības programma un sarkanais eh, krusts pašlaik vērtē, ka pašlaik īpaši humānā palīdzība nav vajadzīga. Tā kā varbūt būs nepieciešama kaut kāda īpaša medicīniskā palīdzība. Līdz ar to mēs turpinām uzraudzīt humānā situācijas attīstību, un es domāju, ka tas ir jāturpina darīt. Mēs turpināsim palīdzību, kas jau turpinās iepaši cilvēktiesību jomā, eh, nabadzības apkarošanā un izglītības attīstībā. Dramatiskie notikumi pēdējo uh, mēnešu laikā liecina, ka ir jā, uz, jārīkojas atbildīgāk. Jo, piemēram, eh, vairāki desmit cilvēki ir gājuši bojā tādēļ, ka tika atklāta uh, uguns pret neapbruņotiem demonstrantiem Biškekā. Un to tā nevar atstāt. Ir jānoskaidro, kas ir vainojams pie tā un kas ir jādara, lai novērstu šādu notikumu atkārtošanos nākotnē. Krīze ir parādījusi, ka ir nepieciešams paties sociālās uh, politiskās reformas. Jo, ja nebūs šāda reforma un labas pārvaldības, tad var rasties politiskā nestabilitāte. Uh, Un, ja mēs skatāmies uz vārdarbību un izlaupīšanām, kas sekoja uh, nemieriem, jāsaka, tas tikai pasliktināja situāciju. Politiskais ietvars, uh, ar kura palīdzību mēs esam gatavi palīdzēt, mēs esam gatavi turpināt šo palīdzību, bet, protams, es labprāt uzklausītu uh, deputātu viedokli par šiem jautājumiem. Ora per do minūti. Paldies, un tagad divas minūtes dod vārdu Broka kungam. Lūdzu. Frau Vizepräsidentin! Godātā komisāra priekšsēdētāja vietnietes kundze, priekšsēdētājs kungs. Vispirms es vēlētos pateikties jums par situācijas novērtējumu. Es personīgi uzskatu, ka jūs esat korekti novērtējis situāciju un pirmkārt tiešām vajadzētu mēģināt eh, nodrošināt eh, mieru un kārtību, glābt cilvēku dzīvības un tad tālāk visu bāzēt uz šīs platformas. Jūs jau pievērsāties tam, cik svarīgi ir socioekonomiskā iziek, izaugsme, jo tas eh, ir jebkuras attīstības pamatā un galvenais stabilitātes pamatā. Vienlīdzība. Vienlīdzību šobrīd Kirgīzijā ir tikpat kā sagrāvusi korupcija Un eh, daudzos gadījumos eh, korupcija ir bijusi šķelšanos un sadursmu iemesls. Mēs zinām, ka daudzas valstis šobrīd ir nestabilas, un ja mēs vēlamies valstī palīdzēt nodrošināt stab stabilitāti, tad vispirms ir jāizveido demokrātija, tiesiska valsts, valsts pārvaldes struktūra, tas e, attiecās nevis uz konkrētu šo valsti, bet uz visām šajā reģionā esošajām valstīm. Šīm valstīm ir būtiska nozīme Eiropas Savienības dzīvē, ne tikai strateģiskā izpausmē, bet tīri vispār. Ja mēs runājam par ticības brīvību, tad e, agrākajās Padomju Savienības republikās eksistēja zināmi noteikumi, un, piemēram, ja šīs valstis būtu attīstījušās tikpat fundamentālistiski un ekstrēmistiski kā cita šī reģiona valstis, tad mums tas nenāktu pa labu. Tā tad vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka mēs ne tikai vēlamies palīdzēt viņiem, mēs vēlamies palīdzēt galvenokārt sev paši. Šajā reģionā lielākajām valstīm ir arī lielākā atbildība. Nedrīkst tikt izmantotas vājākās valstis un šī reģiona vājie punkti. Nedrīkst izveidot tā saucamās jau iesakņojušās spēka bāzes. Un tagad Svobodas kungam arī trīs minūtes. Es arī vēlētos pateikties šim ziņojumam, jo gadījumos, kad tiek gāsts diktators vai prezidents tiek gāsts, tātad prezidents, kurš izliekās par prezidentu, nav jau tā, ka uzreiz iestājas demokrātija un miers. Bieži vien situācija atkārtojās ar regulāriem intervāliem. Nav tā, ka mēs izveidojam demokrātiju un pēc tam tā tur turpinās mūžīgi mūžos. Mēs tiešām ceram, ka Kirgistāna nenonāk šajā aburtajā lokā. Viņa jau ir vairākas reizes izgājusi cauri, izgājusi cauri šiem cikliem, kad it kā viss nonāk uz pareizā ceļa, un tomēr pēc tam viss atkal aiziet nebūtībā. Mēs tiešām ceram, ka šoreiz Kirgīzija vēlas nostāties uz ceļa. Lai situācija neatkārtā, neatkārtotos patreizējai Kirgīzijas valdības vadītājai Rozai Otunbājevai ir jāsaņem atbalsts lai neizveidotos tāda situācija, kad e, viss atkal sagrūst. Šobrīd bijušais prezidents atrodas trimdā, un iespējams, ka Kirgīzijai ir, būs iespējams attīstīties demokrātiski. Diemžēl tas, ko es tikko teicu, attiecas arī uz citām valstīm. Arī tajās ir tāda pati situācija, piemēram, Kazahstāna. Arī tā mēs vēlam demokrātisku attīstību. Bet, eh, kā jau es teicu, kaut vai Uzbekistānā arī situācija nav lieliska, arī tur tā nav spīdoša. Jautājums ir, kā veicināt demokrātiju šajos reģionos. Mēs jau nevaram to pārdot kā sava veida preci vai pakalpojumu. Demokrātija ir jārodās šajās valstīs, un problēmas tur ir lielas. Redzēsim, ko rādīs laiks. Kā jau es teicu, šis reģions ir grūts. Mēs esam darījuši daudz Jau augstā pārstāvja iepriekš ir daudz darījuši, bet jāsaka, ka arī Vācijas prezidentūras laikā Steinmeier kungs ir mēģinājis izveidot stratēģiju konkrētajam reģionam. Tas ir saistīts ar Eiropas kaimiņu attiecību politiku. Bet, kā jau teicu, mēs vēlamies izveidot tādu stratēģiju, kas galvenokārt nodrošinātu reģionā stabilitāti, jo, piemēram, no Turkmenistānas, no Kazahstānas energo resursu piegāda Eiropai ir ļoti būtiska. Vēl bez tam šis reģions atrodas tiešā tuvumā Afganistānai, un e, mēs e, zinām, ka Afganistānā situācija ir ļoti trausla, tāpat ir problemātiska. Tāpēc vispār bez jautājumiem mums šis reģions ir svarīgs. Mums ir jāmēģina atbalstīt šo reģionu, un tāpēc mums ir nepieciešams izveidot Vidusāzijas stratēģiju, kura balstītos gan uz vispār cilvēcīgiem principiem, gan uz tiesisku valsti. Un mums ir jāmēģina šādu stratēģiju izveidot. Priekšsēdētājs, paldies Svobodas kungam, un tagad dodu vārdu divas minūtes Rinaldī kungam, lūdzu. Kolēģi, signor alto reprezentante, c'è una... Godātais priekšsēdētāja kungs augstās pārstāvis kundze. Mums ir e, ļoti skaists vēstures lapuse. Patiesībā šī vēstures lapuse ir daudz garāka nekā mēs esam pieraduši domāt. Parasti tiek runāts par varoņiem, kur iet, boža, kur iet bojā. Parasti šo varoņu kapu upi ir aizsargāti, pie tiem raud skaistas sievietes, un eh, gala beigās šīs vietas kļūst par svētām, un eh, tādējādi tiek aizsargātas šīs eh, vietas no uzbrukumiem. Es uzskatu, ka mums šobrīd Kirgistānā valdošā klase ir darbojusies tieši tā. Es vēlētos, lai augstā pārstāve konstruktīvi rīkotos, bet būtu pozitīva. Būsim uzmanīgi arī ar šo pagaidu valdību. Arī šeit vēl nekas nav skaidrs. Vēl bez tam ir jāpieprasa Kirgīzijai konkrēta rīcība. Mēs eh, nevaram varbūt veidot starptautisku izmeklēšanu tam, kas notika, un tomēr mums ir jāiestājās par ilglaicīgu demokrātiju. Eh, patiesībā šai pagaidu valdībai nav leģitimitātes, un to nav ievēlējuši iedzīvotāji. Kas notiks ar šo valdību un vai tā spēs cīnīties ar korupciju, to mēs redzēsim, bet mums tas ir jāpieprasa. Patiesībā šobrīd Kaz eh, Kirgistānā nav adekvātas tiesības sargājošās iestādes un nav arī adekvāta prokuratūras darba, jebkurā gadījumā attiecībā pret korupciju tā nav. Pirmais pārbaudījums būs eh, situācija, kurai Kirgistāna šobrīd iet cauri. Mums vajadzētu sagatavot stratēģiju Vidusāzijai. Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kurā valstī, kurā šobrīd vairs neatrodas tik daudz ASV spēku, ka šo valsti sevī iesūc Krievija. Mēs to nedrīkstam pieļaut. Paldies Rinaldī kungam. Un tagad Lunačaka kungs vien, Lunačakas kundze viena minūte. Paldies. Paldies arī augstajai pārstāvēji Mēs e, atceramies, kad 2005. gadā, kad Kirgistānā notika tulpju revolūcija, kad pie varas stājās jauns prezidents, cerības sit augstu vilni. Pēc pieciem gadiem ir izrādījies, ka cikls ir noslēdzies, viss ir atgriezies atpakaļ savās vietās, un viss ir tāpat kā pirms Bakījeva stāšanās pie varas. Mēs gribam, lai Eiropas Savienība iesaistītos. Aštons kundze, jums ir pilnvars. Pie tam jūs arī esat apgalvojusi, ka jūs esat aizsūtījusi īkst, īpašo pārstāvi Morero uz šo reģionu. Lielisks solis un tomēr ir svarīgi, lai Eiropas Savienība darītu vēl daudz vairāk. Pirmdien padome pārskatīja Vidusāzijas stratēģiju, lai tai tiešām būtu pozitīvas sekas reālajā dzīvē. Tātad, kā jūs pārskatīsiet šo stratēģiju un kā jūs nodrošināsiet to, lai konstitucionālajā procesā iesaistītos plašas tautas masas, kā tam arī būtu jābūt? Kā jūs nodrošināsiet to, lai šis reģions un Kirgistāna nodrošinātu ilgtspējīgu demokrātisku ceļu un nevis nesašķeltos un nesagrūtu? Paldies, prieksēdētājs, paldies Luņčeks kundzei un tagad Verģiata kundze divar pusminūte. Monsieur le Président, Madame la Priekšsēdētāji, viceprezidents kundze, kolēģi, situācija Kirgiskānā tik tiešām nav stabila. Tomēr šī valsts vienmēr ir bijusi atvērta demokrātiskām institūcijām. 2005. gads pasvītroja mums eh, cerības, cerības, ka, premjers, eh, ka, ka prezidents Baskijevs varēs apmierināt eh, cilvēku intereses, bet viņam neizdevās to izdarīt. Izrādījās, ka vīšam prezidentam bija ģimenes saiknes, Bakija kungs bija piemirsis, ka ir nepieciešams eh, domāt par cilvēktiesībām, un tad 7. aprīlī pēc eh, traģiskajiem notikumiem tika izveidota pagaidu valdība, un Bakījeva kungs eh, šie tomēr negrib atkāpties, viņš varbūt ir aizbraucis prom no valsts, bet vakar mums ir ienākuši ziņas, ka dienvidos ir atkal jauni nemieri, kā arī apgalvas pilsēta. Šī valsts strateģiski ir ļoti svarīga, ne tikai militārā ziņā, bet arī plašāk. Nedrīkstētu šeit šo valsts padarīt par tādu tā kā spēļu laukumu. E, Eiropas Savienība, neraugoties uz savām programmām, tomēr nav pietiekami daudz pārstāvēt šajā pasaules e, malā. Diplomātiskā klātbūtne ir diezgan ierobežota. Un preses relīzēs jūs varat e, lasīt, ka pārsvarā ir runa par Kazahstānu, par Krieviju, par uh, Eh, Amerikas Savienotām valstīm. Kazahstāna šobrīd ir ECO eh, vadošā valsts. Mums ir jādomā par šīs valsts neatkarību. Un eh, jums ir taisnība tā ziņā, ka ir jāatjauno likuma vara, bet ir nepieciešama patiesa stratēģija šai pasaules malai. Jā, mums ir jāpalīdz šai valstī cīnīties pret nabadzību, jo 40% no valsts iedzīvotājiem dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Arī ekonomiska attīstība, izaugsme ir svarīga, veselība un izglītība, kā jau jūs minējāt, bet ir svarīgi arī padomāt par ūdeni kā ļoti svarīgu resursu. Mums ir jāatbalsta demokrātija, cilvēktiesības, tas ir absolūti nepieciešams un ļoti steidzams uzdevums priekšsēdētājs kundze, viceprezidents kundze. Varbūt mēs varētu kaut ko darīt, lai apturētu šīs valsts krišanu fundamentālismā un autoritārajā režīmā. Mēs negribam iejaukties valsts iekšējās lietas, bet mums tomēr ir jāpalīdz viņiem eh, atjaunot ticību demokrātiskām vērtībām. Un tas ir ļoti svarīgi, ja mēs gribam uzskatīt šo valsts par tādu virzošu spēku šajā reģionā. Paldies! Tālāk eh, došu vārdu Provera kungam. Viena minūte. Paldies priekšsādātāji. Situācija eh, Kirgistānā ir ļoti svarīga centrālās Āzijas stabilitātei. Eh, šī, mm, šajā reģionā Eiropa ir ieinteresēta, šeit ir mm, vieta, no kurienes nāk izēvielas, un pēc septītā aprīļa nepieciešams domāt par apstākļu radīšanu, lai varētu izveidot demokrātisko valdību, kas būtu saskatāma ar vietējiem apstākļiem, lai būtu brīvas vēlēšanas, kas būtu noturētas drīz. Mums eh, satrauc arī tas, ka kriminālie grupējumi ir ieveduši bruņojumu, tad pastāv bruņotā konflikta terorisma risks. Un um, valstis varētu padomāt, kā labāk vest šo valsti pie stabilitātes, kur ne, situācijas, kur nav korumpētas valdības. Tad te, mēs runājam par nākamajām vēlēšanām, bet uh, nav pietiekami izveidot, izstrādāt jaunu konstitūciju vai izveidot parlamentu. Tas pats par sevi negarantē demokrātiju, ir nepieciešama arī politiskā izaugsme. Uh, ir jārunā par cilvēktiesībām, jo mums vajadzēs uzraudzīt situāciju tur vēl ilgu laiku. Paldies, Pravēra kungs. Tālāk Vaideris kundze, divas minūtes. Uh, thank you, chair, dear colleagues. Paldies, dārgie kolēģi. Nemieri pēdējā nedēļā ir noveduši Kirgistānu pie politiskas, ekonomiskas un tieslietu krīzes. Konstitucionālā tiesa tika atlaista. Pagaidu valdības uh, rīcības šķiet nav koordinēta. Eh, prezidenta bijušā eh, brālis ir paziņojis, ka viltots ir šis eh, ziņojums par atkāpšanos, ka faktiski viņš nav atkāpies. Un vietējās grupas cenšas pārvelt, pār, uzņemties valdību. Dažādas etniskās grupas savstarpēji sacenšas, rodas arī vardarbības, uzliesmojumi, kriminālie grupējumi brīvdarbojas visā valstī, tiek cirkulēti tiek, tiek cirkulot ieroči un arī zādzības notiek, tātad drošība e, ir apdraudēta arī Eiropas Savienības dro, pilsoņu drošība tiek apdraudēta joprojām. E, Pagaidu valdības priekšsēdētāja nav spējīgi tikt galā ar šiem draudiem, situācija nav skaidra arī vietējiem iedzīvotājiem. Augstā pārstāve Eštons kundze ir rakstījusi divas paziņojumus, e, rakstot par savām bažām. Tomēr ir nepieciešams aktīvāks un praktiskāks rīcības šo paziņojumu vietā. Uh, ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība uzņems uh, un pauž konkrētu pozīciju. Kirgistāna, kas ir strateģiski ļoti svarīga valsts, mums ir jābūt, uh, jāparāda lielāka klātbūtne, jāsadarbojas ar ANO, ar ECO, ar ASV, jo Kirgistānas interešu aizsardzība ir ļoti svarīga un arī mums ir jāaizsargā to Eiropas Savienības pilsoņu interesi, kas nav spējīgi paši izdarīt to. Ir nepieciešams uh, Eiropas Savienībai veikt neatkarīgu izmeklēšanu, kāpēc ir notikuši šie vardarbības akti. Eh, un jā, jāstrādā pie Kirgis bankas eh, aktīviem, tātad šie aktīvi un situācija ap bankām vispār ir jāizvērtē pirms sniegt viņiem jebkādu finanšu palīdzību. Ja Eiropas Savienība nerīkosies, ja nebūs īsta stratēģija un taktika, tas var novest pie ļoti bīstamiem notikumiem, kas varētu iedragāt Eiropas Savienības pašas ekonomiskās un politiskās intereses, kā arī uzticamību šai reģionā Eiropas Savienībai un visā pasaulē kopumā. Paldies! kolēģa, la parola. Per... Paldies, un tālāk uz divām minūtēm vārds. Se Okaroša kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, cienījumā viceprezidents kundze. 20 neatkarības gados eh, dažādi režīmi ir bijuši pie vāras Kirgīzijā, un gandrīz neviens nav strādājis pie demokrātisku institūciju veidošanas. Pēdējos gados es biju personiski iesaistīts sadarbībā ar Kirgīziju. Uh, Mm, darbojoties dažādās komitejās. Un man ir jāsaka, ka cilvēki, kas uh, līdz šim bija pie varas, un tie, kas ir pie varas, kas ir pārņemts varu šodien, faktiski pārstāv to pašu sistēmu. Uh, pašlaik bišķi kā turpinās dažādi veidi āresti, un es gribu teikt, ka mēs tuvojamies eh, situācijai, ka valstī vispār varētu izcelties pilsoņu karš. Cilvēki Kirgīzijā ir mieru mīloši cilvēki. Daudz ir lasījuši Čingizēt Mātova darbus. Viņš pirms četriem gadiem viesojās Briselē. Un eh, ne eh, vienlīdzība finanšu, ekonomiskajā līmenī var novest pie eksplozīvām situācijām, kas var nozīmēt, ka cilvēki tiešām var nonākt uz pilsoņu kara robežas. Un Mums ir eh, jācenšas eh, apturēt un nepieļaut šādu situāciju. Jā, diemžēl ir jāsaka, droši vien kā ārvalstu faktori tur spēlē savu lomu. Un, eh, piemēram, ECO klātbūtne šķiet nekādi neveicina tālāk demokrātijas attīstību arī humānā krīze turpinās un turpina padziļināties, nekāda modernizācija nav notikusi un nekādi uzlabojumi Eh, demokrātisko institūciju veidošanā cilvēki dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Un tieši tādēļ Eiropas parlamenta pienākums ir sadarboties ar citām Eiropas eh, Savienības institūcijām, ar padomi un ar komisiju, lai risinātu šo situāciju, pārskatītu savu stratēģiju eh, visam Vidusāzijas reģionam. Eiropas parlamenta delegācijai ir jāseko demokrātisko institūciju attīstībai un jāpalīdz un jāizglīto cilvēku arī jāpalīdz attīstīt izglītības sistēmu kopumā, jo pastāv milzīgas problēmas, ka situācija Kirgistānā var destabilizēt situāciju visā reģionā. Un Eiropas Savienība vai ir jāspēlē efektīva uh, loma un tai ir jārīkojas nekavējoties. Paldies! Un tagad pārējām pie brīvā mikrofona pro procedūras. Un tālāk došu vārdu Pazesku kundzei. Paldies! Runāt par situāciju Kirgistānā, tā ir patiešām satraucoša. Šī valsts ieņem strateģiski svarīgu pozīciju uh, Vidusāzijā. Tur atrodas amerikāņu militārā, militārā bāze, uh, tur atrodas arī Krievijas armijas daļas. Un uh, šī situācija ar vardarbību, kur gājuši bojā cilvēki mm, pēdējo nedēļu laikā, ir ārkārtīgi satraucoša. Ir e, jārūpēs par to, lai aizstāvētu civiliedzīvotāju dzīvības. E, pat vakar notika e, etniskas sadursmes starp krieviem, turkiem un etniskiem kirgīziem. Eh, notiek sadursme starp uzbekiem un krieviem, un ja tas tā turpināsies, tad viss eh, reģions eh, varētu nonākt briesmās. Mums ir īpaši uzmanība jāpievērš konfliktiem Kirgistānā, jāsniedz nepieciešamā humanā, humanā palīdzība un jāpalīdz stabilizēt situāciju. Paldies! Un tagad es aicinātu Baigelkungu. Paldies, cienītāja Eštāns kundze. Mēs šodien runājam par notikumiem Kirgistānā. Un mēs šodien vēlamies dot savu ieguldījumu un apliecināt gatavību palīdzēt stabilizēt situāciju uh, valstī. Ir svarīgs, svarīgi, lai Eiropas Savienība būtu aktīva šeit. Mums ir uh, jāpilda savas saistības. Mums ir jāatgriež darba kārtībā tie jautājumi, kurus mēs esam izņēmuši. Uh, jo e, šobrīd e, uz spēles ir liktas cilvēku dzīvības, un tas ir jāstiprina, e, jā, par to ir jārunā. Piemēram, Badas treika, aktīvisti Maroks cietumā un tā tālāk šie jautājumi arī ir svarīgi un šie cilvēki var iet bojā. Es vēlētos jūsu dienestiem lūgt risināt problēmas Kirgistānā pēc iespējas ātrāk, kamēr nav par vēlu. Paldies! Vēgla kungam visi. Eh, visiem būs vārds, un tagad tā nav kungs priekšsēdētāja. Notikumi bišķi, kā ir ļoti satraucoši. Un faktiski tāds bēdīgs beigas tulpju revolūcija, kad Bakijevs apsolīja cilvēktiesības un demokrātiju, bet tā vietā nāca autokrātija un korupcija. Eh, Kirgistāna ir nabadzīgākā valsts eh, Austrumēra centrālā Azijā un uh, radikāli islamisti tur ceļ savu galvu. Tādēļ uh, reģiona stabilitāte ir ļoti svarīga. Ir saulēcīgi šobrīd atzīt jauno Otambājevs valdību. Neparasts piemērs, kad mums ir kopējas uh, intereses ar Krieviju. Otambājevas eh, kundze bija vēstniece Eiropa, eh, apvienotajā karalistē, tāpēc viņa zina, kā strādā Eiropas Savienība. Un enerģētikas un pasaules drošības jautājumu dēļ svarīgi ir situācija Kirgistānā, eh, jo mēs nedrīkstam aizmirst, ka tur atrodas arī ASV karbā, kas spēlē savu lomu drošības garantēšanu Afganistānam. Uh, Paldies un tālāk Porškungs. Paldies, priekšsēdētāji. Viceprezidents kundze. Uh, piecas gadus pēc tulpi revolūcijas ir notikusi nākamā revolūcija, ko jāsauc par asiņaino revolūciju. trūks tiesiskums šajā valstī, un valstī, protams, ir ļoti bēdīga ekonomiskā situācija, nemaz jau nerunājot par korupciju un citām nelaimēm. Tādēļ būtu ļoti uh, liederīgi uzklausīt uh, eh, Pjēru Morelu, lai uzzinātu, kāda situācija uz vietas ir Kirgīzijā. Kirgīzija, protams, atrodas Krievijas interešu sfērā, un tur atrodas ASV karbāze. Uh, Un tādā vietā, es domāju, Eiropas Savienībai ir jāspēlē savu Roma, loma, uh, stiprinot demokrātiju un nodrošinot iekšējo drošību valstī. 80 bojā gājušo, tas nav nekāds joks, tādēļ vēl jums veiksmi risinot šīs problēmas. Paldies, Prēdiskungs! Liels paldies, priekšsēdētāji! Eh, Pašreiz eh, Bakīja kungs nav ne pirmais, ne pēdējais Kirgīzijas vadītājs, kas ir licis vilties eh, savai tautai un starptautiskai sabiedrībai. Jo viņš ir solījis demokrātiju un šo solījumus nav pildījis, bet cik mēs varam redzēt, uh, bez eh, institucionālās bāzes jebkurš politiķis eh, var iegrimt eh, korupcijā un šantāžā. Un ir jāatcerās, ka šajā valstī gan amerikāņu, gan Krievijas militārās bāzes, un tas Kirgīzija nostāda īpašā situācijā. Šantāža vienmēr tikus izmantota attiecībās ar rietumiem, un būtībā nav bijis tādas eh, politisko spēku eh, vienprātības. Šobrīd svarīgākais ir apturēt vardarbību, un mums ir jāatrod steidzami risinājumi, lai to pārtrauktu, jo kamēr pastāv vardarbība, nebūs jauns konstitūcijas. Paldies! Godāta augstās pārstāvis kundze. Situācija Kirgistānā ir ārkārtīgi nopietna. Bijusī ārlietu ministra ir pārņēmusi vāru, un šobrīd izskatās, ka Kirgistāna arvien vairāk pavērš seju pret Krieviju. Jau ir pagājusi nedēļa kopš Bakījevs ir gāsts, un mēs jau nezinām, kur Bakījevs šobrīd atrodās. Mēs nezinām nedz, kur atrodās Bakījevs, nedz, kur atrodās Kirgistāna. Izskatās, ka Bakījevam palīdz Krievija. Uh, Un pēc tam, kad tauta ir protestējusi pret to, ka viņš ir gāsts, ir notikušas masu slepkavības. Kirgistāna ir neliela valsts, tajā atrodas gan Amerikas Savienoto valstu militārā bāze, gan Krievijas militārā bāze. Tai ir normālas attiecības arī ar kaimiņu valstīm, un Eiropā ir pienācis pēdējais laiks aktīvi iesaistīties, mums ir jānovērš pilsoņu kara eskalācija šajā valstī. Varbūt ir tiešām iespējams izveidot demokrātisku stabilu struktūru šajā valstī. Pārstāvs kundze, jūs teicāt, ka mēs varam darboties divās jomās. Vispirms caur diplomātiskajiem kanāliem un instrumentiem, bet jūs runājāt, ka mums ir nepieciešams darboties arī konkrēti un materiāli. Un šeit ir jādarbojas ārkārtīgi ātri, lai mēs humāno palīdzību atbalstu sniegtu iedzīvotājiem un lai mēs mēģinātu izkliedēt to spriedzi, kas šobrīd valda Kirgistānā. Patiesībā tas ir vēl viens pārbaudījums mums, arī Kirgistānai, bet arī mums. Mēs neesam darbojušies pietiekami ātri, darbu, darīsim to tagad. Paldies, priekšsēdētājs. Nākošais runātājs ir Obermajer. Paldies, priekšsēdētāja kungs kāda 90. gadu sākumā sabruka Padomu Savienība, bija daudz, kur apgalvoja, ka jaunās demokrātijas ies pašu savu ceļu. Šobrīd vēsture ir pierādījusi, ka šajās valstīs joprojām valda gan padomu savienības principi, gan arī vecais mantojums. Tāpēc šobrīd ir tik ārkārtīgi daudz reliģisku, kulturālo konfliktu valstīs, un tas ir pierādījis, ka demokrātiju nevar izveidot vienas nakts vai vienas dienas laikā. Īpaši tas attiecās uz politisko valdību, uz politisko valdību visās šajās valstīs. Ko tas nozīmē, ka galvaspilsētā darbojās snaiperi? Vai tas var atrasināt konfliktu? Es ceru, ka konflikts nepār velsies uz citām Vidusāzijas valstīm. Mums ir jāmēģina mazin, mazināt spriedzi, bet tas ir jādara konkrēti. Mēs esam redzējuši, ka, piemēram, Vācijas klātbūtne Afganistānā ir palīdzējusi stiprināt valsts eh, stabilitāti. Kirkīzijā galvenais ļaunums ir korupcija. Ja mēs vēlamies to stiprināt, tad apkarot, tad demokrātijai ir cerības izdzīvot. Nākamā lūdzu runātāja Benarādas kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātie kolēģi. Aštons kundze. Eiropeāna jauns ambiciozs projekts, kas ļaus dažādu kultūru tautām un valstīm tuvināties. Šajā projektā ir iesaistījušās virkne valstu. Projekts ir nepieciešams. Mums ir jāmēģina veicināt kultūrālās daudzveidības un valodu daudzveidības atbalstīšanu. Esam jau piedzīvojuši, ka dažādi ismi, slāvisms, koloniālisms, uh, verdzisms ir valdījuši arī Eiropā, tie valda šobrīd Āfrikā, un tomēr, pateicoties Eiropiānai, mums e, vajadzētu izdoties atbalstīt Āfrikas nācijas, un e, daudzām no šīm valstīm ir mutiskās tradīcijas. Ko nozīmē sadegušas bibliotēkas? Bieži vien etnologi un antropologi savāc mutiskos stāstījumus un apkopotos rakstiskos darbos. Eiropānā šīs, šie darbi var tikt uh, eh, apskatīti jebkurā pasaules vietā, un tādējādi mēs iestājāmies par cilvēces kultūrālo daudzveidību. Priekšsēdētājs paldies Benarabas kundzei, un tagad es dodu vārdu Aštonas kundzei, kura noslēg šīs eh, diskusijas un dod vārdu Savienības augstajai pārstāvēji. Un eh, patiesībā mums vajadzētu redzēt visu jūsu titulu, bet šeit mēs redzam tikai augstā pārstāva, bet jūs esat arī komisijas priekšsēdētāja vietniece. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Tātad es sēžu šodien komisijas krēslā, jā. Uh, Vesela virkni deputāti izteica komentārus un mēģināšu īsi un tomēr apjomīgi atbildēt uz pēc iespējas vairāk uz tiem. Broka kungs, Tanaka kungs pieminēja to, cik svarīgi ir palīdzēt šai visnabadzīgākajai Vidusāsijas valstī. Šī valsts ir viena no lielākajām mūsu atbalsta saņēmējām uz vienu iedzīvotāju. Jā, mums ir jāizveido stratēģija. Svobodas kungs runāja par to, cik ārkārtīgi svarīgi ir nodrošināt politisko reformu īstenošanu. Šajā jomā mēs sadarbojamies gan ar EDSO, gan ar apvienotajām nācijām. Mēs esam eh, sadarbojušies arī ar tiem, kur pēdējās dienās valsts ir apmeklējuši. Mēs esam uzsvēruši, ka reformu nepieciešamība ir centrālais punkts, ja mēs vēlamies nodrošināt reģionā politisko stabilitāti. Mums ir ārkārtīgi uzmanīgi vēlreiz jāpārvērtī šī Vidusāzijas stratēģija. Tā tiks pārskatīta. Un tomēr es esmu ārpolitikas un drošības politikas jautājumos atbildīgā, un mums ir jāmēģina savietot kopā komisijas atbildības jomu un padomas atbildības jomu šajā aspektā. Uh, Renaldie kungs jau teica, ka mums ir jābūt konstruktīviem un tomēr pozitīvi domājošiem stratēģijas pārskatīšanā. Vairāki deputāti pieminēja to, cik svarīgs ir tiesiskums, cik svarīgs ir likuma varas nodrošinājums, un darīsim visu, lai tiesiskums tiešām šajā valstī valdītu. Tas attiecās gan uz tiesību sargājošajām iestādēm, gan arī uz politiskajām un konstitucionālajām reformām, kur šai valstī tik ļoti ir vajadzīgas. Tika pieminētas vēlēšanas. Jā, mēs šeit lietojam tādus īpašības vārdus, nepiecie, nav pietiekami izpildīti standarti. Un šeit varbūt būtu jārunā par veselu virkni momentu, kas mums ir jāatbalsta - politiskās un konstitucionālās reformas, vēlēšanas, tātad arī ekonomiskais atbalsts. Neliels piemērs. Šajā reģionā ir daudz ūdeņiem bagātu valstu, un, kā jau deputāti zina, mēs esam palīdzējuši šīm valstīm jau piecu gadu garumā nodrošināt ūdens eh, menedžmentu. Un eh, līdz ko beigsies krīze šajā valstī un līdz ko būs darbojošamies valdība, mēs palīdzēsim arī ar ūdeni. Tātad tie bija konkrēti momenti. Es uzskatu, ka šajā reģionā pārstāvniecība ir pietiekama. Jau vairākas dienas tur darbojās mūsu pārstāvis, un es jau Borisam vēlētos pateikt, ka 27. aprīlī mēs tiksimies ar AFET komiteju, komiteju un runāsim par to, kas notiek šajā Kirgistānā. Mēs sazināmies ik pēc pāris stundām, un, protams, ka mēs eh, mēģinam nodrošināt klātbūtni uh, tur strādājošajiem kolēģiem. Demokrātijas nozīmi nekad nedrīkst novērtēt pārāk zemu, taču mums ir jāstrādā arī tālāk. Vaiders kundze jau teica, ka reģionā ir nestabilitāte un ir vesela virkne baumu par to, kas tur notiek. Mums ir nepieciešama skaidrība. Ir ārkārtīgi svarīgi šajās pirmajās pēc apvērsuma dienās darboties skaidri un konsekventi, kā jau to uztver, uzsver veseli virkni deputātu. Varbūt noslēgumā varētu pieminēt to, ka patreizējās izveidotās valdības vairāki locekļi ir bijušie opozīcijas aktīvisti, kurus bija iepriekšējais prezidents apspieda. Mēs ar viņiem esam sadarbojušies, arī vairāk no deputātiem ir tikušies ar šiem patreizējiem ministriem. Uh, Jā, varbūt nelolosim īpašas ilūzijas par šīs valsts attīstību un vispār par reģionu, un tomēr dosim viņiem iespēju. Dosim viņiem nodrošināt politiskās un konstitucionālās reformas, dosim viņiem iespēju organizēt vēlēšanas, bet, jā, mēs viņiem palīdzēsim gan tagad, gan nākotnē. Es esmu pateicīga par jūsu izteiktajiem komentāriem, un, kā jau teicu, mēs pārskatīsim stratēģiju, un tad jūs par to informēšu. Paldies! Ton, Paldies, Varnesai Atštonai, paldies augstē pārstāvē. Un tālāk nākamais jautājums ir atkal paziņojums par Eiropas Savienības un Kanādas samitu. Šeit ir saņemti trīs rezolūcijas